Sākumā ir viens paziņojums. Atklājot eh, sanāksmi 3. aprīlī, tika pieņemts lēmums eh, saskaņā ar 69.c panta pirmo punktu reglamentā mm, uzsākt diskusijas eh, starp komitejām. Es neesmu saņēmis nekādu.